Sākām mūsu sēdi. Vispirms es vēlētos jums pateikties, ka esat ieradušies šajā pēcpusdienā uz mūsu plenārsēdi. Ir ļoti patīkam atkal visus redzēt Briseles plenārsēžu zālē, un es vēlētos pateikties visiem iesaistītajiem servisiem un pakalpojumu sniedzējiem - INTE, INLO, PERS, budžets un par visu pārējo arī. Un eh, mēs to līdz sāksim, ķersimies, vērsim pie ragiem. Es tikai vēlētos pateikt, ka šī ir tehniskas pārbaudes plenārsēde. Mēs vēlamies noskaidrot, vai viss sistēmas strādā. Pārbaudīsim gan apgaismojumu darbību, gan arī mikrofons un tā tālāk. Es tikai vēlējos pateikt tulkiem, jums eh, nevajag tagad īpaši piedomāt pie tā, ko jūs sakiet un kā. Mēs zinām, ka jūs strādājat vienkārši lieliski visos darbos, kas jums tiek piedāvāt, bet šī ir tikai pārbaude un neviens neierakstīs jūsu teikto vai neteikto. Tā tad jūtaties brīvi. Un eh, jūs visi esat iepazinušies ar šās dienas darba kārtību. Mēs uzsāksim ar vairākām debatēm. Vispirms par ziemeļa austrumu makreles eh, zivju krājumiem, pēc tam runāsim par 15. gada budžeta ievirzēm. Esam izvēlējušies šos eh, tematus vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tāds, ka tie ir ļoti interesanti temati un ceru, ka tie nodrošinās jūsu neaizmigšanu turpmāko stundu laikā. Tātad, kā jau es teicu, jūs varat teikt it visu un tulkot vai netulkot it visu, jo mēs galvenokārt mēģināsim uzmanību koncentrēt uz tehniskās pārbaudas momentu. Jūs varat izmantot, godātie deputāti, gan zilās karteņas procedūru, gan arī atsauc uz reglamentu. Protams, re, kā jau īstā plenārsēdē runājot, jūs variet piecelties un runāt, kā jau īstā plenārsēdē. Un tagad. Kā jau es teicu, uzsākam mūsu darbu, un pirmais darba kārtības punkts ir par kopīgo zivsaimniecības jautājumu. Tas būs par mutisko komisijai uzdoto jautājumu par Ziemeļa Atlantijas makraļu krājumiem un par krājumu uzlabošanu. Un tagad dodu vārdu ziņojumu sagatavotājam